tik bieži redzēt šādu ēlastību šajā parlamentā un šādu attieksmi. Lielas paldies! Šis eh, punkts darba kārtībā tad būtu noslēgts. Balsošana notiks eh, rītdien, kā parasti 11.30. Voy a proceder a hacer un par de anuncios. Que... Un tad eh, jācer, ka tas būs jauks brīdis, bet man ir daži paziņojumi. No padomis mēs paņēmā, saņēmām pirmā lasījumā divas uh, pozīcijas, skaidrojot, uh, kāpēc tās ir pieņemtas, un uh, tas tiks uh, publicēts uh, šīs plenāras sesijas protokolā. Mums ir trīs, uh, prezidentūrā ir trīs mēneši, lai sniegtu atbildi, un uh, papildus tam zaļo grupa ir iesniegusi priekšlikumu norīkojumiem parlamenta komitejās, arī to iekļausim plenāra sesijas eh, protokolos un uzskatīsim, ka tas ir pieņemts, ja vien nevienam neradīsies iebildumi starp eh, šobrīd un līdz eh, attiecīgajai iecelšanai. Nākamais punkts darba kārtībā ir ziņojums, kuru sagatavojusi mana draudzene Edera Gardie Zavēla Rubjāla. Novatoriska finansēšanas instruments saistībā ar nākamo daudzgada finanšu schēmu. Un es gribētu aicināt izteikties re, mm, referenti Gardie Zavēlu Rubjālu. Un tagad dodu vārdu viņai. Paldies! Priekšsādātājiem! Komisāra Levandovski. Uh, Man ir liels prieks jūs atkal redzēt šeit plenāru sesijā. Vispirms es gribēju apsveikt visus ēnu referentus par viņu ieguldīto darbu.